Okay, we start our afternoon session with the appointment of a member of the Sākam pēcpusdienas sadaļu vienotās noraglējuma valdes locekļu iecelšanu. Sveicu Pedro Mačado, kas ir kandidāts vienotās noraglējuma valdes locekļu amatam saskaņā 56. pāntu no SRM regulas padome pieņem lēmumu priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju un četriem valdes locekļiem pēc parlamenta ieteikuma. Saskaņā ar līdzinējo praksi procedūra viedokļa apmaiņa būs šāda. Ievadu uzruna aptuveni 5 minūtes, pēc tam 4 minūšu jautājumu atbilžu bloki – ar iespēju uzdot papildinošu jautājumu, ja atliek laika. Katrai politiskai grupai viens šāds laika bloks. Ja atļauj laiks, tad papildus eh, tam divu minūšu bloki pēc tam brīvā mikrofona procedūrā. Ja atliks laiks, Tad um, aicināšu Mačado kungu arī noslēgumā izteikt uh, savus eh, noslēguma komentārus. Un tagad dodu vārdu Pedro Mačado kungam. Paldies, labdien! Priekšsēdētāji, deputāti, tas ir man liels gods un atbildība apmeklēt šodienas uzklausīšanu, viedokļu apmaiņu kā vienotā noregulējuma valsts locekļa. Mm kandidātam. Šāda veida darbs ir ļoti svarīgs, eh, lai eh, veicinātu demokrātisko leģitimitāti. Es sniegšu ieskatu savā līdzinējā karjerā un kāda man bija motivācija pieteikties. Kopā ar vienoto uzraudzības mehānismu, vienotais noregulējuma mehānisms ir ļoti svarīgs eh, elements Banku Savienībā. Kaut arī mums joprojām pietrūkst eh, noguldījumu apdrošināšanas schēmu, tam nevajadzētu traucēt eh, darbu pie citiem pīlāriem. SRB kopš savas izveidas palīdz īstenot noregulējumu režīmu saskaņā ar BRD, kā arī vienoto noregulējumu mehānismu regulu. SRB ir izveidojusi apbrīnojami īsumā laikā labas eh, kapacitātes situācijas risināšanai, eh, un tas ir noticis burtiski pāris gadu laikā. Bet noregulējums nedarbojas vakumā. Lai to varētu sekmīgi īstenot, ir nepieciešami citi apstākļi. Šeit saucas uzskaitīt vairākas izaicinājumus. Pirmkārt, mēs strādājam duālā vidē. Noregulējums lielākajai daļai banku grupu, e, lielo grupu, ir nodots Eiropas līmenī, bet pārējais ir e, nacionāla līmenī. Atšķirības maksātnespējas režīmos ir acīm redzamas. E, šeit ir jāpiemēro princips, ka neviens kreditors nedrīkst nonākt sliktākā situācijā minimālā harmonizēšana maksātnespējas eh, režīmos ir ļoti nepieciešama Eiropas līmenī. Izrietoši no tā noguldījuma garantijas schēmas tām grupām, kas neatbilst eh, publisko interesu kritērijam, ir ļoti svarīgi. Vai tam būtu jāietver citas eh, cits kritērijs, un tur jābalso uz pieredzi no citām jurisdikcijām. U pirmās dienas pēc noregulējuma uzsākšanas ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu kritiski svarīgo funkciju īstenošanu un nomierinātu kreditorus un debitorus un tirgus bankām ir jādarbojas ar zināmām kapitāla buferiem, bet tam var, tiem eh, var pietrūkt eh, nepieciešamais kapitāls vai likviditāte. Atbalsta mehānisms varētu būt nepietiekams attiecībā uz likviditāti, kas nepieciešama GSIP vai eh, lielākai bankai. Un līdz ar to var eh, trūkt arī uzticēšanās eh, tam, ka noregulējums var būt veiksmīgs. SRB politikas aktualizēšana šajā jomā ir ļoti svarīga. Tas ir īpaši svarīgi tām banku grupām, kurām vēl nav pieredze eh, darbībai ar vērtspapīriem šādos tirgos. Un tur ir jāmeklē risinājumi. ko darīt ar trešo pušu garantijām, piemēram, eh, kredītvēstulēm un arī pr celtām prasībām eh, tiesvedībā. Šeit ir svarīgi vairāki aspekti, kas eh, varbūt neparādīties banku bilancēs, bet eh, ir bijusi pieredze, eh, kā tiesas prasības, kas ir celtas eh, pirms bankas maksātnespējas, var ievērojami ietekmēt situāciju. Un ir jāmācās arī no iepriekšējās pieredzes nacionālajām noregulējuma iestādēm. Eiropas noregulējuma ietvars pastāv ne tikai tiesiskajos aktos, bet ir dzīva mainīga vide, kas veidojas starp uh, SRB un nacionālā iestāžu atbilst, atbil, eh, pieredze. Godātie deputāti, kāpēc es uzskatu, ka atbilstu prasībām eh, profesionālajā pieredze? Es strādāju finanšu banku nozare kopš 2001. gada, specializējoties eh, uzraudzībā nacionālā un starptautiskā līmenī. Esmu piedalījies daudzos projektos, struktūrās, atšķirīgās vidēs. Pēc eh, pievienošanās ECB ar 2001. gadu izaicinājumi lielākārt bijuši saistīti ar monetāro savienību un pēdējā laikā noregulējumu. Noregulējums man ir īpaši tūs temats, jo tas ir caurvīs eh, manu darbu pēdējās eh, desmit gados. Strādājot finanšu ministrijā, pie Portugāles noregulējuma ietver, kas bija pirmais, eh, viens no pirmajiem, kas tika pieņemts Eiropā. Man pēc tam bija iespēja īstenot eh, pieņemtos noteikums, kur eh, pārējas bankas instruments tika izmantots kā, vien, principā, kā piemērs. Man bija iespēja palīdzēt banku iestādēm izstrādāt plānu noregulējumam pēc vienam no būtiskiem naudas atmazgāšanas skandāliem. Tāpat man ir pieredze arī Banko Švitu Santo gadījumā ar, saistībā ar tiesvedību un noregulējums man e, darba pieredzē aizņem ļoti būtisku vietu. Tas ir izaicinājumiem pilns e, darba lauks. Vēlos nodrošināt Um, konsekvenci šajā darbā. Viens no veidiem, kā pārraut šo saikni starp valsti un bankām, ir panākt, ka bankas neglābi um, nodokļu maksātāji, bet gan akcionāri. Tam ir jābalstās uz robustu uh, juridisko ietekmi, uh, uz juridisko ietvaru. Man ir ļoti plaša un daudzveidīga pieredze Es uzskatu, ka pieredze, kur esmu guvis ECB un Portugāles um, finanšu ministrijā, kā arī privātajā sektorā, veido labu pamatu, kas ļaus man izpildīt eh, savus darba pienākumus SRB. Tas būtu liels pagodinājums man sniegt savu ieguldījumu Banku Savienības un Eiropas projektu veidošanā. Paldies! Pirmais jautājums - Markus Ferbers, Eiropas Tautas partija. Paldies, man čādo kungs. Viens no lielākajiem izaicinājumiem. Jūs saprotat vāciski? Mm, lieliski. Tātad banku noregulējumu jomā svarīgi ir precīzi novērtēt aktīvus, it īpaši nelikvīdus aktīvus. Noregulējumā ļoti svarīgs ir laika jautājums Un kritērijs par to, ka neviens kreditors nedrīkst nonākt sliktākā situācijā, ļoti svarīgs. Banko populāra gadījumā Spānijā vienotā noregulējuma valde pati ir apšaubījusi vēlāk un pat uh, tiesā apstrīdējusi vairākus lēmumus. Kādus secinājumus jūs varat izdarīt? Eh, nu, Jā, paldies. Nu, Izvērtēšana ļoti svarīga noregulējumu schēmām. Lai pabeigtu noregulējumu e, nedēļas nogalē, ir nepieciešams e, izmantot labu vērtēšanas metodiku, kurai jābalstās uz objektīviem kritērijiem, kas lielā mērā Eh, saistīts ar eh, patiesās vērtības noteikšanu, kas ir objektīva, lai nonāktu pēc iespējas tuvāk tirgus vērtējumam. Jo savādāk mēs būsim situācijā, ka eh, ir jāizmanto going concern princips, nevis gone concern. Es saprotu, ka darbs SRB ir eh, savā rezultātā devis pietiekam pamatu tam, ka mēs varam balstīties uz sagatavotu vērtēšanas sistēmu nedēļas nogalē, tad, kad tas ir nepieciešams noregulējumam. Un neatkarīgi no izvēlētās metodas, zaudējumi tiek pilnībā absorbēti. Tātiecīgi arī ir atbilstoša rekapitalizācijas apmērs, lai varētu iestādi turpināt savu darbu drošā veidā. Tas ir pats būtiskākais, lai nodrošinātu atbilstošu vērtēšanu. Kas ir viena no problēmām šai sakarā, balstoties uz to, kas varbūt man bija manā pieredzē? Mēs sākam ar bankas bilanci, kāda tā bija pirms noregulējuma. Un tā nevienmēr ir tāda vienkārša lineāra aktivitāte nedēļas nogalē. Un tur ir jāizvērtē aktīvi. Un varbūt, ka gatavojot šo vērtējumu, jūs nevarat tajā brīdī izmantot precīzu korekciju apmēru, kas eh, precīzi atspoguļotu nepieciešamo zaudējumu absorpciju un nepieciešamo kapitalizācijas eh, pakāpi, lai veiktu šīs korekcijas. Un tas bija arī bērns gadījums. Mums ir jāturpina uzraudzīt cenu attīstību atsevišķiem aktīviem sākotnējā bilancē vai bilancē pēc noregulējuma nedēļas nogals. Līdz ar to es teiktu, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu stabila pieeja vērtēšanai. Mums ir jābūt gataviem turpināt piemērot korekcijas, bet kādā brīdī ir jāpabeidz vērtēšana, lai tirgos būtu pārliecība, drošība. Un baišu princips to arī parāda. Pēc dažām nedēļām mēs spējām noslēgt bilanci. Sākotnējā bilance bija provizoriska, un mēs to noslēdzām ar pamatotām korekcijām, lai banka varētu turpināt atgūt tirgus uzticību. Pavisam īsi noslēgumam Tas, protams, nekādā veidā nav saistīts ar jūsu pieminēto uh, gadījumu banko populāru lietā. Princips uh, par to, ka neviens kreditors nedrīkst būt sliktākā situācijā. Tas ir bez uh, parastās vērtēšanas pieejas, kur principā uh, esat maksāt nespējas situācijā un jūs salīdzināt savstarpēji kreditoru situāciju pret eh, scenāriju ar rezolūciju, respektīvi noregulējumu un scenāriju ar likvidē, likvidēšanu, kur subordinēto parādu mm, instrumentu turētāji neseņem labvēlīgāku attieksmi, kā tas būtu likvidācijas gadījumā. Jautājums ir par to, vai tas pats attiektos uz eh, augstāku kategoriju parāda instrumentu turētāju. Pedro Silva Pereira, sociāldemokrāta. Paldies, priekšsēdētāji! Esat sveicināti Mačādo kungs šeit Eiropas parlamentā. Jūsu profesionālā karjera, līdzinējā pieredze šajā jomā tieši attiecībā uz banku uzraudzību, banku noregulējumu, finanšu sistēmā ne tikai Portugālē, bet arī uh, Eiropā. Šī pieredze un jūsu lieliskā kvalifikācija kā juristam ir tie aspekti, kas eh, garantē, ka jūs esat ļoti piemērots kandidāts. Tomēr būtu ļoti interesanti dzirdēt attiecībā uz Eiropas noregulējuma darbību par to, vai eh, jūsu viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu turpināt uzlabojumu šajā jomā, jeb tikai koriģēt konkrētus aspektus, kā piemēram attiecībā uz vērtēšanu. Kas attiec uz jūsu uh, Portugāles pieredzi, Banko Spiritu Santu uh, pieredze noregulējuma procesā varētu būt klasificējama kā traumējoša pieredze, Varētu teikt, ka tā bija pirmā reize, kad bija jāpiemēro tiesiskais ietvars no Eiropas līmeņa. Tāpēc vēlētos no jums dzirdēt, ko mēs varam mācīties no pagātnes kļūdām. It īpaši šajā gadījumā. Un kā būtu jāizskatās eh, juridiskajam ietvaram, noregulējumam, lai tas atbilstu uh, tām lietām, kas ir nepieciešamas, eh, respektīvi, lai nodrošinātu finanšu tirgus stabilitāti. Sākšu vispirms ar tādu operatīvo vērtējumu par to, eh, kā es skatos uz to, un pēc tam eh, iešu plašāk uz noregulējumu ietvaru kopumā. Es saprotu, ka galvenais elements, lai varētu eh, īstenot bankas noregulējumu, ir saglabi, saglabāt elastīgumu. Jo var būt, ka situācija, kā tā attīstās, īsti nav tāda, kā plānā paredzēta. Noreglējuma plāni ir svarīgi, bet tur ir jāparedz pietiekama elastība. Daži nesenie gadījumi parāda, ka ir dažādi iemesli, kas ir noveduši pie bankas noregulējuma, un tie varbūt prasa savādāku pieeju noregulējumā. Bet e, katrā ziņā plānošanas posmā ir nepieciešams e, iegūt precīzu priekšstatu par saistību daļu bankas bilancē. Tas ir ļoti svarīgi noregulējumam ja mēs, kā noregulējuma iestāde, nevaram iegūt detalizētus datus par saistībām, tad ir ļoti grūti eh, par, respektīvi par pasīviem, šiem, eh, tad eh, ir ļoti grūti īstenot noregulējumu. Un baiša pieredze mums skaidri liecina, ka ir ļoti svarīgi saprast, kura no saistību puses eh, daļām ir saistīta ar trešajām pusēm. Un cik liela daļa no tā ir privātajiem investoriem? Kas var būt šķērslis bankas noregulējuma procesā? Pirmkārt, jau privātie investori lielākoties ir noguldītāji. Tas nozīmē, ka ja kāds gatavojas norakstīt eh, šāda investora kredītu, tas attiecīgi eh, liks eh, daudziem zaudēt uzticēšanos un izņemt savus noguldījumus. Otra lieta ir tiesvedība. Tas var būt īpaši aktuāls jautājums. Tieši tāpēc mums ir jābūt eh, ļoti piesardzīgiem attiecībā uz MRL, lai skatītos eh, uz to, cik lielā mērā MRL skar tieši privātos eh, investorus. Un MRL ir jābūt pietiekam augstam, lai viņi būtu gatavi iegādāties šādus instrumentus. Tagad pāriešu pie plašāka skatījuma mums joprojām ir zināms problēmas noregulējuma operatīvajā pusē, jo ir neatbilstība starp vienoto noregulējumu ietvaru un to, cik atšķirīgi ir nacionālajie likumi maksātnespējas procesam, kas var attiecīgi neatbilst tam, kādu vērtējumu sniedz eh, nacionālā iestāde. Respektīvi, vai bankai ir publiski svarīga loma vai nē. Mūsu pieredze rāda, ka nevienmēr tas tā notiek. Nacionālajie maksātnespējas eh, nu, noteikumi, likumi var ļaut eh, nenotikt likvidācijai, neskaroties uz to, ka banka tiek pasludināta par tādu, kas ir nonākusi uz maksātnespējas robežas. Ir īpaši šis princips eh, par to, ka neviens kreditors nedrīkst būt sliktākā situācijā, ir pamata elements šajā sistēmā bet tas ir lielā mērā atkarīgs arī no izvēlētā noregulējuma schēmas. Paldies, Luis Garikāno Reņu grupa. Um. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Es vēlējos pievērsties tieši šim beidzamajam jautājumam, ko, ko jūs minējāt. Jūsu ieskatā, vai eh, tas, ko saucam par resolution, tas ir kaut kas, kas paredzēts visiem vai tikai dažiem izredzētajiem? Eh, tie, kas šo direktīvas tekstu rakstīja, nu, tie to interpretēja, cik tālu esmu dzirdējis, kā ar šo jēdzienu tiek apzīmēts nu, tāds noklusējuma risinājums, standarta risinājums. Eh, tātad eh, tiktu glābtas eh, finanšu struktūras, kaut arī negribīgi un, un, un, un, un tādā veidā uh, Eh, tiek, eh, protams, glābta investoru āda, un ja šī eh, glābšanas metode ir tiešām risinājums visiem, potenciāli visiem, tad kādi ir priekšnosacījumi, lai kvalificētos ikviena banka, kas ir SSM pāraudzībā, vai tā potenciāli tad var pretendēt arī noteiktā situācijā uz, uz, uz šo uh, Uh, uh, uz šiem glābšanas uh, pasākumiem. Vai jūsuprāt, šis priekšnosacījumu komplekts, šis filtrs ir, ir, ir pietiekami precīzi un korekti atrunāts? Paldies! Jā, nu tiešām jautājums, kas trāpa desmitniekā par šī režīma būtību. Es to tomēr neaplūkotu no, no tāda kvantitatīvā leņķa, vai tas ir visiem vai dažiem. Šis mm, satvers mm, nu, eh, paredz kā noklusējumu variantu maksāt nespēju, un ja neizpildās noteikti kriteriji, noteikti parametri, uh, Eh, pēc tam, kad maksātnespējas eh, ceļā nav izdevies rast eh, efektīvu risinājumu, tad varētu iestāties šī fāze, ko, ko saucam par uh, glābšanu, rezolūšanu, tā, lai finanšu institūcija varētu saglabāt savu funkcionalitāti, lai tiktu pasargāts mm, depozitoru intereses. Mm, ko mums nāktos darīt? Mums nāktos saprast un, un noskaidrot, kādā mērā uh, Tāda banka, kas ir uz, uz slidena ceļa, kas kuru katru brīdi apgāzīsies, kurā eh, brīdī mm, tad ir, ir īstais brīdis eh, veikt šo sabiedriskās intereses, sabiedriskās nozīmības eh, testu, lai noskaidrotu, cik tā ir būtiska un, un, un ne, svarīga sabiedrībai kopumā, finanšu stabilitātei kopumā. Manā ieskatā, lūk, tas būtiskākais jautājums visa šī kontekstā. Un tālāk var jau izrādīties, ka gala beigās eh, bankas eh, šo filtru neiziet, šo testu neiziet. Un, un, un tad ir jautājums, eh, tad ir nākamais jautājums, cik patiesībā efektīva ir maksātnespēja un likvidācija atbilstoši valstu iekšējai kārtībai. Eh, cik tas ir īsts paties risinājums pēc, pēc būtības? Ne tikai runājot par kaut kādiem eh, katalizatoriem un, un, un par hierarhiju banku pasaulē. Uh, Eh, nu, šeit spēlē vēl ir jautājums par tiesu iestāžu, tiesu struktūru, nu, neatkarīgumu, kas, kas gal galā pieņem savus lēmumus. Eh, tāpēc eh, ir tā piesardzīgi jāvirzās uz noteiktu harmonizācijas pakāpi, lai šī sistēma būtu tāda iekšēji saskaņota, jo realistiski raugoties ja mēs izveidojam sistēmu, kas praksē nedarbojas, kas nav realistiska, nu, tad, ir tas, e, tad ir tā situācija, par kur iestājos jau savos ievadvārdos, ka mums kā minimums būtu vismaz šo, šo katalizējošo faktoru uh, ziņā uh, jāsaharmonizē situācija un jādomā, kā kopumā padarīt likvidāciju kā procesu parādību efektīvāku, jēgpilnāku, uh, Uh, mums ir šī klasiskā uh, nu, vidusšķiras uh, problēma Eiropā. Un tieši šeit nu, tas varētu būt interesants risinājums un viens no efektīvākajiem risinājumiem, mm, kā rezultātā Mm, tās bankas, kuras nu, nespēja tādu vai citādu iemeslu dēļ eh, saimniekot ar peļņu, tad eh, to, to aktīvi tiek eh, korektā veidā pārvirzīti citur atpakaļ tādām saimniecībām. Paldies jums, Ernests Curtasu no Zaļajiem. Paldies vispirmkārtām par šo sabiedriskās intereses filtru testu. Vai jūs ieskatā šis jēdziens ir juridiski pietiekami korekts un, un, un tāds piepildīts, vai tas uh, nav tāds joprojām ļoti netverams un, un, un subjektīvs, vai šeit nebūtu uh, nepieciešams tā daudz uh, precīzāk, tīri juridiski to formulēt. Un līdz šim nu, šie, šie banku glābšanas plāni mēs esam bijuši liecinieki tam, ka mm, atbildīgās struktūras rīkojas pārāk lēni un neizlēmīgi. Un kāds būtu jūsu viedoklis, kā šo procesu nākotnē veikt nu, tā, tā pilnīgāk, noteiktāk, tā reize par visām reizēm, lai būtu skaidrība? Un kas notiek ar, ar šo bankas uh, glābšanu? Uh, Eh, ka, ka tie eh, debitori, kur ir, ir, ir pēc būtības apmānīti, eh, piemānīti, kā, kā tad viņi var cerēt uz jau kādu kompensāciju un viņu finanšu interesu aizsardzību? Jā, paldies par šo jautājumu par sabiedrības, sabiedriskās intereses, šo testu. Jā, nu šeit mēs operējam ar tādu ļoti netveramu jēdzienu, koncepciju ko, ko ir grūti tā objektīvi fiksēt, sadalīt eh, saskaitāmajos. Nu, tā tas izskatās. Tomēr ir skaidri jāsaprot tas, eh, nu, ka, ka cik tālu šāds sabiedriskās intereses tests ir iespējams eh, tā rezultāts noteikti neatbildīs eh, līdzīgam testam, kas tiek veikts vērtējot eh, valsts atbalsta mm, pamatotību. Bet, nu, tik un tā šāds vērtējums, šāds tests ir nepieciešams. Ja nu šai testā noskaidrotos, eh, ka tā tad bankas glābšana nav pamatota, tad Mm, tad jau var spērt turpmākus soļus, uh, apsvērt uh, valsts atbalstu, jo tās ir saistītas, uh, saistītas lietas, šis, šis lēmums par, par bankas glābšanu un, un valsts atbalstu. Nu, šeit jāparē ar diviem šiem, šiem instrumentiem. Šeit nu, ir iespējams arī, arī tātad kaut kā striktāk formulēt un, un, un šīs prasības. Un manā ieskatā te, tieši te, šādā divējādā pieejā, slēpjas tas, tas risinājums. Vismaz par to liecina man līdzinājā pieredze. Par šiem uh, banku glābšanas plāniem. Nedomāju, ka līdz šim esam rīkojušies pārāk lēni. Ir uh, resolution planning cycle, šie plānošanas cikli, periodi jau kopš ESRB uh, eh, izveides. Uh, Un tās banku finanšu grupas, kas ir, ir eh, pāraudzībā, eh, ar, tā, ar tiem rēķinās un šeit. Būtisks ir šis jaunais plānošanas cikls, kas eh, sākās ar šo gadu, un tas būs tas, kas, kas ļaus uh, saprast, apzināties, kādas fundamentālas pārmaiņas ir notikušas, tīpaši MRL. Tā kā es neteiktu, ka mēs esam rīkojušies pārāk lē, lēnīgi. Drīzāk būtiski ir, lai valstu līmenī mm, tiktu gūta skaidrība, lai atbildīgās struktūras eh, paveiktu savu mājas darbu Un zināms, progress ir panākts. Eiropā ir eh, daudzas un, un dažādas, dažāda apmēra, dažādu parametru, finanšu grupas, kas, kas nodrošina banku pakalpojumus. Un ba banku bizness nav vienkārša lieta. Uh, Eh, tās nodrošina ļoti daudzveidīgus finanšu pakāpojumus, to struktūra, uzbūvi ir atšķirīgi, ir kooperatīvās bankas, ir tādas savstarpējās eh, finanšu palīdzības, eh, krājaizdevu, kases un, un kas tik vēl ne. Un katrā atsevišķajā gadījumā nu, šie, šie glābšanas pasākumi un, un programma var izskatīties citādi. Tā kā es nedomātu, ka mēs principā esam bijuši pārāk lēnīgi, eh, raudzīsimies, kā, kā, kā ritēs kā, un uzņems apgriezienus šis jaunais cikls. Un jebkurš parādnieks, eh, eh, kurš pēc būtības, kā, kā beigās, tie, ja beigās tiek konstatēts, ka viņš ir apmānīts, nu tad Eh, viņam būtu jābūt tiesībām uz eh, kompensāciju. Tas ir eh, galvenais mums šeit mērķis. Paldies! Paldies, Guzmāo kungs! Goe! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Runājot par noregulējumu mehānismu un īpaši par nosacījumiem, tātad nosacījumi saskaņā ar kuriem noregulējums tiek īstenots. Jūs jau to teicāt, un tas arī ir eh, plaši zināms, ka gan komisija, gan arī citas iesaistītās puses eh, vēlas uh, no gadījuma uz gadījumu lemt par to, kādu noregulējumu mehānismu piemērot. Un, manuprāt, tas ir problēmām pilns skatījums vai pieeja, jo, piemēram, situācijas jau tomēr atšķirās. Un, Kaut arī bankas pēc izmēriem un pēc, savas apjo, pēc sava darbības apjoma ir vienādas, tās tomēr uh, atšķirās. Piemēram, Portugāles gadījumā vienas bankas noregulējumu uzsāka nevis eh, Portugāles uzraugošā iestāde, bet gan komisija. Komisijas rīcība pamudināja bankas pircēju rīkoties, un tas nenāca par labu eh, patērētājiem gala beigās. Uh, Protams, jautājums, kā, muzinā, kā mudināt eh, uzraugošās iestādes godprātīgi strādāt, lai gala beigās tie nebūtu nodokļu maksātāji, kas par visu maksā. Vai tomēr nevajadzētu komisijai un arī citām uzraugošajām iestādēm Eiropas līmenī uzņemties lielāku lomu? Tā tad, eh, protams, uzraugošajām iestādēm ir loma, bet eh, kā tomēr to labāk pārbauda, pārraudzīt. Otrais jautājums - labāk finansiālā integrācija Eiropas Savienības līmenī. Kā parlaments, tā arī komisija un pat centrālā banka ir jautājusi par to, ka šobrīd notiek finanšu sistēmas sadrumstalošanās Eiropā. Bet eh, šī fragmentēšanās, mēs to visskaidrāk redzam eh, tad, kad e, tiek grauta banku centralizācijas, banku centralizācijas modelis. Kādas ir jūsu domas par šo situāciju? Proti, ir tādi pasākumi, kuri noved pie lielākas banku varas koncentrēšanās. Neku. Really uh... Jā, ļoti pamatoti jautājumi. Pirmkārt, par to, ka vai, vai noregulējums ir tāds, tāda, tāda eh, realitāte vai, vai atsevišķi tā, tādas epizodes. Nu, mums ir, ir jāsaglabā el, elastīga pieeja, tāda modrība, uzsākot kādu konkrētu noregulējumu, noregulējumu programmu. Mums ir, ir, ir jāvirzās uz konkrētu rezultātu, kas ir izmērams, izmērams konstatējums. Bez gadījumā bija Uh, uh, tilta banka, Bridge Bank, uh, jo nebija neviena pircēja sākotnēji. Un, un nācās meklēt citus risinājumus, lai šīs grimstošās bankas labo daļu tomēr, tomēr noturētu virs ūdens un, un, un palaistu, un, tā teikt, finanšu ūdeņos. Bija nepieciešama šāda tilta banka, pārējas banka, mm, kas, kas lai, lai netiktu apdraudēta visas kopējās finanšu grupas eh, pastāvēšana un darbība. Tas ir tāds fundamentāls instruments. Eh, eh, cits gadījums, kas ir ļoti nopietns, tas, tas bija gadījums Andorā kur uh, Fincen lēma, ka konkrētā banka ir naudas atmazgāšanas perēklis, un tad arī dzen tika pieņemts lēmums par tilta bankas izveidi, uh, šādas pagaidu pārējas uh, bankas izveidi, uh, lai glābtu to, kas vēl ir glābjams. Tātad šādas pagaidu struktūras izveide Nu, tas ir instruments, kas, kas eh, nodara eh, dažādos kontekstos ar, ar vienu un to pašu mērķi, lai no, garantētu finanšu stabilitāti. Un šajos abos gadījumos tas izdevās. Otram kārtām, nu šķiet, ka mm, var šķist, ka mēs esam rīkojušies kaut kā tā patvaļīgi, nekonsekventi Bet eh, nu, ir jāsaglabā tā, tāds eh, individuāls skatījums uz, uz lietām un procesiem, eh, bet arī nu, saprāta un, un, un loģikas un, un, un, un tādu racionālu, racionālu aprēķinu kontekstā. Kāpēc tiek īstenota tāda, bet ne citāda noregulējuma programma? tam, ko vēlaties sasniegt, ir, ir, ir jāatspoguļojas un jābūt samērīgam ar, ar, ar jūsu spērtajiem soļiem. Tā kā nevaram šeit runāt par kaut kādu tādu patvaļu vai, vai, vai, vai voluntāru, nekādā loģiskā veidā neizskaidrojumu rīcību. Katram atsevišķajam solim ir jābūt ar, ar, ar racionālu pamatojumu, Eh, Tāpat laikā eh, ar tādu noteiktu elastības rezervi, kas ir vitāli nepieciešama īstenojot eh, noregulējuma programmas. Tad, kad banka iet, iet pa burbuli, kad ir, ir nepieciešams rīkoties izlēmīgi, tad ir, ir nepieciešama šī elastības rezerve. Par finanšu integrācijas procesu. Šobrīd man šķiet, ka, ka tā problēma drīzāk ir tajā, ka tirgus joprojām ir fragmentēts. Finanšu tirgus Eiropā ir un paliek fragmentēts tīpaši šajos pēckrīzes gados. Un tas eh, nekad nav, nav labi un slavējami, tīri runājot par, par kapitāla izvietojumu viendabību vai, vai neviendabību. Kapitāla plūsma tiek bloķēta, ierobežota un, un, un ne, tiek aizturēta tā likviditāte, kas ir nepieciešama tautsaimniecībai. Un konsolidācija pati par sevi nebūt nenozīmē, ka neizbēgami mēs nonāksim pie divām milzīgām tādām visai Eiropas līmeņa bankām un, un, un viss būs divu, divu šādu, šādu monopolistu rokās. Uh, apvienošanās, uh, šāda konverģence noteikti ir, ir nepieciešama, tā nes sevī uh, ieguvumus patērētājiem, mazajiem noguldītājiem, uh, Eh, kuriem, kurus, kurus, eh, kuri var paļauties uz to, ka eh, viņi, viņiem ir darīšana ar, ar nopietnāku, tādu jaudīgāku finanšu struktūru. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam šo sarunu ar Pedro Mačado. Un, protams, protams, mēs tam mazliet jau bijām iekavējuši. Nu, jums ir iespēja vēl sacīt kādus noslēguma vārdus. Nu, teikšu tikai to, ka esmu pateicīgs jums par to, ka pieņēmāt mani šeit, ka varēju ar jums aprunāties un, un, un ka jūs mani uzklausījāt. Jā, paldies. Tiešām mēs tādi steidzīgi šodien ceru, ka neņemiet, neņemsiet to ļaunā, jo mums ir vēl pāris uzklausīšanas šodien. Viena minūte ilgs pārtraukums un tad turpinām. Okay. We can move to the next hearing. Labi, kolēģi, pārējām pie nākošās uzklausīšanas. Tātad vienotajam noregulējumu mehāni, nu, padomē, vienregulējumu noregulējumu valdēji. Mēs tagad uzklausīsim Hesus Saurīns kungu, ko Eiropas komisija ir izvirzījusi vienotā noregulējuma valdēji. Un eh, šī uzklausīšana norit saskaņā ar SRM 56. panta noteikumu. Mēs tā tad uzklausām vienotā noregulējuma valdes amata kandidātus un saskaņā ar ie, jau pieņemto, jau iesīkstējušo praksi. Uh, Tātad eh, mēs dosim piecas minūtes Saurīnas kungam vārdu, pēc tam četras minūtes jautājumu uzdevējiem un atbildēji, un šīs laika nišas pa četrām minūtēm, tātad katra ir iedota politiskajam spēkam. Un, ja mums paliks laiks pāri, tad es došu minūtes brīvā mikrofona procesa ietvar, ietvaros divas. Un, ja tagad eh, visi mēs piekrītam, tad dodu vārdu Saurīnas kungam tagad dod vārdu Saurīnas kungam, un Saurīna kungs arī noslēgs ar divu minūšu beigu vārdiem šo uzklausīšanu. Paldies! Godātā prieksēdētājas kundze, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir kā liels gods, tā arī prieks šodien uzstāties Eiropa parlamenta komitejas priekšā, kas spēlē tik būtisku lomu Banku Savienības izveidē un arī vienotā noregulējuma valdes darbībā. Šobrīd ar vienotā noregulējuma iespējām nodokļu maksātāji Eiropā ir labāk, labāk aizsargāti. Vienotā noregulējuma valde iestājas par banku maksāt spēju vai noregulējumu Eiropā, un mēs izveidojam noregulējuma plānus sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām Eiropā. Vienlaicīgi mēs izskatām no gadījuma uz gadījumu banku noregulējumu. 17. gadā Spānija īstenoja būtisku noregulējuma programmu, un tāpēc es ar lielu prieku uztveru šo manu kandidatūru vienotā noregulējuma valdes amatam. Uh, reāli ekonomikā un e, dalību valstu, valstu finansējumā notiek būtiskas izmaiņas, un finanšu stabilitātes nodrošināšanā Eiropā mums ir jāiestājas par e, sabiedrisko interešu aizsardzību. Es vienmēr esmu iestājies par to, ka valstīm ir jārīkojas tieši tā un ne savādāk. Ja man ievēlēs, ko darīšu vienotā noregulējuma valdē, vispirms Vēlos eh, apgalvot, ka es esmu piemērots šim amatam, esmu studējis piecus gadus ekonomiku, man ir arī doktora grāts ekonomikā. Vairāk kā 25 gadus esmu strādājis Banka de Spaņa konsultanta amatā dažādos, eh, dažādos, eh, dažādās nodaļās, kā finanšu stabilitātes uzraudzībā, tā arī Banku Savienības uh, veidošanā un līdzīgi. Un finanšu stabilitātes jautājums vienmēr man ir bijis darbā aktuāls. Mēs esam sadarbojušies arī banku noregulējumu marķeru izstrādāšanā. Un pēdējos gados es esmu vienotā noregulējuma um, mehānisma pārstāvis no Spānijas bankas un esam sadarbojušies ar SRB. Vēl bez tam es eh, pēdējo 20 gadu eh, darba pieredzi, kurā vadīju eh, vairākas nodaļas, kurās strādāja vairākas simti cilvēku. Arī šo darba pieredzi es vēlos ņemt līdzi uz vienotā noregulējuma valdi. Uh, Esmu strādājis kā nacionālā, tā arī starptautiskā līmenī un uzskatu, ka tā ir pievienotā vērtība strādājot SRB. Šobrīd es esmu novērotāja loceklis SRB plēnumā, es esmu EBE e, eh, uzraudzības padomē strādājoši un vairākās citās valdēs un vēl vēlētos ieskatēt arī citas profesionālos eh, sasniegumus. Es eh, biju atbildīgs 2005. Eh, gadā par konkrētu mehānismu īstenošanu Spānijā. Šie mehānismi tika uzskatīti par kapitāla buferi un sava veida modifikācijām. Sasniedzot strateģiskos mērķus, es vienmēr esmu uzsvērs to, ka privātajai banku nozarei ir jābūt uh, objektīvai un neatkarīgai. Es esmu nopublicējis apmēram 25 zinātniskus rakstus, kuri ir pievērsuši profesionāļu uzmanību par ekonomikas jautājumiem. Un visbeidzot, <clears throat> es eh, esmu strādājis pēdējos pāris gadus preventīva noregulējuma iestrādnēs Spānijā ba banku maksāt nespējas vai tieši maksāt spējas režīmu izveidošana Spānijā kā vidēji tā arī maza izmēra bankām ir svarīga. Vienmēr man svarīgs ir bijis arī darbs ar iesaistītajām pusēm, un šeit vēlētos pieminēt arī sadarbību ar Eiropas parlamentu. Uh, Kā jau teicu, centrālajā bankā esmu darbojies pietiekami ingi, ilgi, un banku uzraudzība un noregulējums man ir ļoti liela pieredze šajā darbā, un tagad esmu gatavs to piemērot Eiropas līmenī. Ja man apstiprinās šajā amatā, tad visu savu enerģiju un darba prasmes ieguldīšu labākas finanšu stabilitātes nodrošināšanā Eiropā. Paldies! Thank you, thank you very much. Paldies, saka priekšsādātāji. Un tagad eh, pirmais jautājums Ferberkungs, ETP lūdzu. Vielen dank. Eh. Paldies. Svarīgs kungs, esat sveicināti šeit, kopš esam radījuši Banku Savienību. Vairākas bankas jau ir nonākuši problēmās, un tad ir radies aktuāls jautājums, kā rīkoties ar šādām bankām respektīvi, vai noregulējuma režīms e, būtu vienmēr jāizmanto. Rīcība atsevišķos gadījumos ir bijusi nekonsekventa, tā daudziem šķiet, un ir radies iespējas, ka atsevišķos gadījumos īsti nav ievērots e, likuma gars vismaz. Kā jūs vērtējat bilanci noregulējuma režīmam? kādas mācības varam izdarīt no konkrētajiem gadījumiem un kas būtu uzlabojams gan iestādes darbībā, gan no juridiskā ietvara viedokļa. Paldies par jūsu jautājumu. Uzskatu, ka mums vispirms būtu jānošķir SRB darbības attīstību, proti e, tiek e, strādāts ar konkrētiem gadījumiem un nošķir to no iespējamiem gadījumiem. Tātad SRB strādā ar noregulējumu, ar banku maksāt nespēju, tātad, un to vajag nošķirt no tādām bankām, kuras atrodas uz slidena ceļa. Pēdējos piecos gados e, šāds noregulējums ir piemērots piecām bankām, un viens no šiem gadījumiem bija Banko Populāra. Daļēji tas bija sabiedrības interešu vadīts lēmums, un e, šī banka tika atdzīvināta. Un pārējos četros gadījumos SRB. Tās bija divas latviešu bankas, pietiekami maziņas un divas eh, itāļu bankas, ja es pareizi atminos. And, uh, no, uh... Un eh, tagad eh, tātad šīs bankas netika glābtas, jo to sabiedriskā labuma koeficients nebija tik augsts, ka tas tika uzskatīts par izšķirīgām. Tātad bankas tika likvidētas un stratēģija notiks saskaņā ar normatīviem. Tomēr mums vajadzētu mācīties no pagātnes kļūdām. Pie tam arī šis gadījums, kad banka tika izglābta, tas nozīmē, ka ir iespējams banku sabiedri, savienībā kādu banku aiz matiem izvilkt no purva, un arī tie gadījumi, kad bankām ļāva nogrimt, tas tā tad, kā jau es teicu, bija tāpēc, ka bankās nebija pietiekami daudz sabiedriskā labuma. Ko vēlējos ar to pateikt? Likvidācijas process atšķirsies un eh, katrā valstī tas atšķirsies. Varbūt, ka ir 19 dažādi likvidācijas režīmi 19 eirozonas valstīs, un tas ir jāņem vērā. Jo var izveidoties eh, situācija, kurā kreditori nevēlas likvidāciju, uh, jo likvidācijas režīms tiem nav pieņemams un pie tam atšķirs no valsti uz valsti. Piemēram, vienā no Latvijas bankām tur bija divi dažādi likvidācijas procesi, vai arī likvidācijas režīms, kā tas, piemēram, bija Itālijas varas iestāžu gadījumā. Itālijā, protams, tas būs savādāks kā citās valstīs. Un tas eh, sāsināja vienu aspektu, proti šī dubultā sistēma, kur ir vienots noregulējuma mehānisms, bet 19 atšķirīgi režīmi. Un visticamākais, ka par to diskusijas notiks, vai nevajadzētu sava veida centralizāciju šiem likvidēšanas mehānismiem piemērot, lai likvidēšana notiktu harmoniski lai likvidācija Eiropas Savienībā būtu harmoniskāka. Tas varbūt nav liels klupšanas akmens, bet eh, patreizajā situācija arī nav pilnībā apmierinota. apmierinoša. Tagad Fernandes kungs no SMB. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Eh, mans kolēģis Markus Ferbers jau uzdeva jautājumu, kas arī man pašam šķiet pietiekami aktuāls. Un eh, debats par to jau notiek. Tātad, ko mēs varētu neņemt vērā noregulējuma procesā, tātad, eh, kā jau mēs visi zinām, dalību valstīs ir dažādas metodas, un arī bankas izmanto dažādas metodas, lai likumīgi izvairītos no noregulējuma. Un mans jautājums kad jūs esat pilnībā pēc burta un būtības e, izmantojuši patreizējo noregulējumu, kā tas bija banka populāra gadījumā. Ko no tā var mācīties? Jūs teicāt, ka var mācīties e, no dažādiem gadījumiem, bet e, atbilde. Jā, banka populāra gadījumā pirmais, ko mēs varam mācīties un gūt, ir ir tas, ka mēs varam atdzīvināt bankas Eiropā. Tas ir iespējams. Ir iespējams atdzīvināt nacionāli svarīgu banku 150 miljārdi eiro kopīgo aktīvu skaitā. Pie tām eh, tas neiet, neiet runa par ilglaicīgu raika periodu. Atdzīvināšana notika vienas nakts laikā. Uh, Ko no tā varam mācīties? Tādējādi mēs izpildam pilnīgi visus noregulējumu punktus. Pirmais - tika pasargātas kritiskās funkcijas eh, savienībā. Tādā vienkārši cilvēku valodā tas nozīmē, ka banka savas durvis vēra nākamajā rītā. Uh, noregulējumam nebija nekāda ietekme uz finanšu stabilitāti, un vēl svarīgāk nodokļu maksātāji tika pilnībā pasargāti. Tātad šīs bankas atdzīvināšanā netika izmantots neviens eiro no nodokļu maksātāja naudas. Tāpēc eh, būtu varbūt jānošķir šis bailout un bailin, kas darbojās pagātnē, no šī noregulējuma mehānisma, ko mēs piedāvājam tagad. Tas arī būtu pirmais. Bet ir arī citas svarības, svarīgas mācības, ko gūt. Citu starpā arī sadarbība starp SSM, SRB, dalību valstu noregulējuma iestādēm un dalību valstu atbilstīgajām iestādēm. Šī sadarbība eh, bija ļoti cieša banku populāra gadījumā. Nu, un eh, nākamais eh, mums ir jābūt gataviem. Tātad noregulējumu iestādēm visos līmeš, līmeņos ir jābūt gatavām noregulējumu ieslēgt uh, nākamajā sekundē, tātad, lai krīzes pārvaldības sistēma darbotos ieļoti, tātad, lai būtu krīzes gatavība un tā tālāk un tā joprojām. Bankām ir jābūt gatavām, ka tiks piemērots noregulējuma mehānisms, mēs izmantojam virtuālās datu telpas, mēs eh, ļoti ātri šādos gadījumos ir jāveic arī novērtējums, jo noregulējums nevar gaidīt eh, gadiem vai dienām. Mums ir šīs virtuālās datu telpas, lai uzreiz momentāli sāktu procedūru, lai Eh, uzreiz piesaistītu potenciālus pircējus, lai momentāli izanalizētu situāciju uz to brīdi un tā joprojām. Tātad šī gatavības pakāpe, kā no varas iestāžu puses, tā arī no banku puses, tai ir jābūt, un tas ir ļoti svarīgi. Nu, un varbūt eh, pēdējā mācība neatrisināti jautājumi, proti likviditātes jautājums noregulējumā tas vēl nav tā īsti atrasināts. Banku populāra gadījumā bija pircējs, milzīgs pircējs, kurš bija gatavs eh, tūlītās piepildīt šo likviditātes bedri, bet eh, Beilin, tātad banka. Bankai bija milzīgas kolaterālas, un nākamajā dienā, kad banka vēra savas durvis, varbūt tā, ka eh, bankā bankai būs jāiesniedz tik daudz skaidrs naudas, ka tās likviditāte atkal būs nulle, un šo problēmu mēs tā īsti vēl neesam atrisinājuši. Ko tad te var darīt? Patiesībā tā ir centrālā banka, kura konkrēti nodrošina skaidru naudu, uh, un tad ir, teiksim, kādas garantijas, un eh, šīs garantijas visticamākais nodrošinās vienotā noregulējuma fonds, bet, kā jau teicu, tas vēl tā kā nav tā īsti atrasināts. <clears throat> paldies, paldies! Tagad eh, Urtasuna kungs eh, zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies, Saurīns kungs! Divi īsi jautājumi. Pirmais eh, par sabiedrisko interešu novērtējuma procedūru un pašu konceptu kā tādu, jo no dažādiem rakursiem skatoties lēmumi būs dažādi. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu juridiski to aptrunāt, proti pieņemt likumu, ko nozīmē sabiedrības intereses, un nākamais parādu turētāji? Uh, Šādas situācijas ir bijušas arī iepriekš dažādos noregulējumos. Kā jums šķiet, ko mums vajadzētu darīt ar šo jautājumu? Tātad, kā sadalīt naudu starp lēsīgajiem kreditoriem, kuri visi grib? Paldies par jūsu diviem jautājumiem, atbild Saurīnas kungs par sabiedrības interešu novērtējumu. Tad SNB ir nopublicējusi savu veidu ceļu karti, kurā uh, ir uzskaitītas kritiskās funkcijas, proti vai tās izpildās vai nē, vai ir iespējama pārnese uz citām jomām, tā tad eh, šis te uh, riņķu uz ūdens virsmas efekts, un proti, ko nozīmē novērtēt sabiedrības intereses. Mums ir tikai pieci gadījumi kā jau teicu, kuros noregulējums ieslēdzās, un e, šie pieci gadījumi vēl neļauj tā pamatot un argumentēti nolemt, vai mums šis jēdziens sabiedrības intereses ir jāpārskata vai nē. Par jūsu otru jautājumu atbildot, tas ir ļoti liela dziļuma bumba un patiesībā saistīts ar patērētāju aizsardzību. BRD2 ir būtisku soli uz priekšu spēras tieši mazum ieguldītāju aizsardzībā. Tā tad eh, izdzīvošanas tests, atbilstības tests tiek īstenots un, protams, viņi nevar ieguldīt vairāk kā 10% no viņu aktīviem. Uh, šajos riska produktos. Un tā tad tādējādi tiek nodrošināts minimālais līmenis. Tie ir būtiski soļi. īpaši mazo investētāju aizsardzībai. Bet eh, šeit būtu vietā piebilst, ka SRB arī var darīt vairāk protams, konkrēti uz vietas novērtēt un pārbaudīt vēl un vēlreiz, ka šīs te emplu, e, empra prasības ir izpildītas. Un e, var pat izveidoties situācija, kad tiek veidoti šķēršļi noregulējumam. Un visbeidzot, noslēgumā es uzskatu, ka ir nepieciešama paradigmas maiņa, domāšanas maiņa bankās. Ko ar to saprotu? Tā tad eh, ir jāmaina domāšana par to, ka noregulējums ie noregulējums grauj bankas reputāciju un palielina bankas eh, potenciālos riskus un tajā skaitā arī kapitāla prasības. Tas ir jāmaina. Thank you very much. Paldies. Esam pabeiguši sarakstu, tātad izgājuši cauri runātāju sarakstam. Vai jūs vēlaties divas minūtes noslēgumu uzrunai? Thank you. Thank you so much. Paldies. Priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, noslēgumā vēlos pateikties jums par atvēlēto laiku un par jūsu interesantajiem jautājumiem. Tas bija gods man apmeklēt šo uzklausīšanu komitejā, kas ir viena no Banku Savienības dibinātājiem. Es ceru, ka ar manu pieredzi banku stabilitātē, uzraudzībā un vēl jau vairāk noregulējumā būšu pierādījis, ka man ir nepieciešamā pieredze, lai kļūtu par vienotās noregulējuma valdes locekli. Esmu gatavs e, strādāt SRB ar visu savu profesionālo pieredzi un izglītību, vienlaicīgi uh, esot gatavi mācīties no citu pieredzes, lai strādātu Eiropas pilsoņu labā. Ja mani izvēlēsiet šim amatam, varat paļauties uz manu neatkarību, strādājot eh, publisko interešu labā, atskaitoties šim parlamentam, un esmu gatavs sadarboties ar jums, lai uzlabotu noregulējumu un finanšu stabilitāti Eiropā. Paldies! Paldies! īsts pārtraukums pirms pārējiem pie nākamās uzklausīšanas.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 valdes priekšsēdētāju vietnieku Janu de Carpentier. Sveicu mūsu vidū, jūs esat no Eiropas komisijas puses ierosināts kā kandidāts, nominēts tātad. Mūsu uzklausīšana atbilst 56. SRM regulas pāntam, kas nosaka, ka padome pieņem īstenošanas lēmumu, lai ieceltu priekšsarētāju, priekšsarētāju vietnieku un četrus pilna laika valdes locekļus pēc eh, parlamenta apstiprinājuma. Izmantosim šodien šādu procedūru viedokļu apmaiņai. Sākuma uzruna. Janam de Karpentie būs 5 minūtes aptuveni, pēc tam 4 minūšu jautājumu un atbilžu bloki, kur ir iespējams uzdot papildu jautājumu, ja paliek laiks. Katrai politiskai grupai ir viens šāds bloks. Ja laiks atļaus, tad būs tālāk divu minūšu jautājumu atbilžu bloku, ņemot vērā politisko grupu um, reitingu. Ja atliks laiks beigās, tad Karpentie kungam būs iespēja izteikt arī noslēgumu uzrunu divas minūtes. Un šobrīd dod jums vārdu, lūdzu. Dear Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen, thank you for the Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, paldies, kā uzaicinājāt mani šeit. Man ir liels gods būt šeit Eiropas parlamentā. Runāt par banku noregulējumu Eiropā nozīmē runāt par Eiropas iedzīvotāju interesēm. Nepieciešamība likvidēt bankas, tad, kad tas ir nepieciešams, ir eh, saistīts ar labklājību ne tikai šobrīd Eiropā, bet arī nākošajām paudzēm. Tad, kad mani bērni jautā man eh, par manu darbu un ko nozīmē noregulējums, man ir grūti izskaidrot, kāpēc ir nepieciešams gatavoties šādām eh, lietām, ko tas nozīmē ikdienas dzīvē. Šeit es varu paļauties uz savu pieredzi finanšu jomā, no 2008. gada Islandes bankas sabrukuma, piemēram, kas radīja sociāls eh, protestus, sabiedrības protests Islandē. Uh, pusstundas brauciena laikā taksometru vadītājs stāstīja man, kā zaudējis darbu ir Islandas krīzes dēļ un bijis spiests pārdot savu māju. Runa bija ne tikai par ekonomiskajiem zaudējumiem, bet arī par ikdienas dzīvi, kur ietekmē šī situācija. Tā kā šeit runa tikai, eh, šeit runa vairāk kā tikai par Eh, darbu, ko darām eh, darbdienas laikā. SRB loma ir ļoti svarīga, un šīs institūcijas izveide ir ļoti svarīga finanšu stabilitāte Eiropā. Četru gadu laikā, ko strādāja SRB, eh, varu teikt, ka daudz kas ir izdarīts, bet vēl ir daudz izaicinājumu. Šis ir ļoti sarežģīts ceļojums. SRB to nevar darīt viena pati ir nepieciešama cieša sadarbība ar banku sektoru, nacionālajām noregulējuma iestādēm un citām iesaistītajām pusēm. Un Eiropas parlaments ir viens no svarīgākajām šādām iestādēm. SRB ir jābūt at, atskait, atbildīgai un arī caurskatāmai. Es ikdienā daudz strādāju pie šiem jautājumiem ar savu komandu Esam daudz ko sasnieguši, bet eh, centīšos strādāt eh, vēl vairāk, eh, lai veicinātu šo mērķu sasniegšanu. Man būtu liels gods uzņemties vēl vairāk atbildības svarīgākā amatā, kā SRB priekšsēdētāja vietniekam. Ar manu iepriekšēju uzraugu, ar manu iepriekšēju uzrauga un noregulēšanas jomas darbinieku pieredzi centīšos nākotnē veikt lielāku ieguldījumu šajā jomā, padarot bankas noregulējumas ar lielāku uzsvaru uz eh, caurskatāmību mm, attiecībā uz pilnvaram, kas ir SRB kā banku noregulējuma iestādēji. Paldies Dekarpentie kungam. Jautājumi tagad. Markus Ferbers, ETP. Paldies priekšsarētāji. Dekarpentie kungs, eh, esat sveicināts šeit. Ja neiebilstat, eh, turpināšu vāciski. 2019. gada novembrī ES tiesa attiecībā uz 2016. gada eh, Banko kooperatīvā Espanjola gadījumā un eh, paziņoja par izsniegto um, instrumentu neatbilstību. Jūs esat eh, pašreizējās valdes loceklis SRB un atbildīgs par visiem šiem procesiem. Eh, tik, tika paziņots, ka eh, tās nav spēkā, un tas atstāja ietekmi uz SRB darbību pat nelielas kļūdas var novest pie tā, ka noraglējuma fonda izveida neveidojas tā, kā plānots. Vai jūs varat izskaidrot, kas tieši notika? Un vai mums arī nākotnē jārēķinās, ka var būt šādi spēkā nēsoši apliecinājumi? Paldies! Tas bija svarīgs lēmums, ko pieņēma tiesa. Tik tiešām šos lēmumus, eh, ko jūs pieminējāt, attiecībā uz trim bankām, eh, tiesa pasludināja par spēkā nēsošiem. Un problēma ir procesuālas kļūdas. Jā, jums taisnībā. Es esmu atbildīgs par SRB um, nostāju 2016. gadā. Uzsvars bija uz aprēķinu pareizību. Ļoti sarežģīta sistēma bija izveidota, kas prasīja arī daudz juridiskās interpretācijas, lai nonāktu pie pareiziem aprēķiniem. Bet tiesa lēma, ka procesuāli nevis notika atbilstoši prasībām, līdz ar to tika lemts anulēt šos trīs lēmumus, Tas nozīmē, ka attiecībā uz šīm trim bankām SRB ir jāpieņem jaunu lēmumu, lai atjaunotu tiesisko pamatu, lai fondi paliktu tur, kur tie ir līdzekļi, respektīvi. Jā, šobrīd skatoties atpakaļ, es būtu labprāt izvairījies no šādām procesuālām kļūdām bet sākuma posmā, kā jau es minēju, uzsvars bija uz aprēķinu precizitāti. Un, ja no juridiskās eh, perspektīvas ir kādas eh, problēmas, tā ir viena lieta, bet šajā gadām, gadījumā iebildumi bija pret procesuālo darbību. Un, attiecīgi, eh, ir tagad jāpieņem jauna lēmuma, lai līdzekļi paliktu tur, kur tie ir, respektīvi SRF. Papildus jautājums. Tajā, ko tiesa lēma Eh, ir arī aprakstīts, kas būtu jālabo, un jūs tad, uz, cik es saprotu, uzskatāt, ka fondu tagad varēs papildināt tā, kā tas nepieciešams. Protams, no šīm kļūdām ir jāizvairas turpmāk. Varbūt es nepietiekam skaidri to pateicu, bet šo trīs lēmumu anulēšanu ir procesuāla iemesla dēļ um, attiecībā uz ļoti nelielu summas daļu. Mēs uh, labosim to un līdzekļi paliks tur, kur tie ir. Līdz ar to es neredzu iemeslu uzskatīt, ka šīs bankas tagad nemaksās par 2000, nu, sākot no 2016. gada. Tam nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt eh, fonda līdzekļu apjomu. Paldies! Juanas Fernandes, sociāldemokrāta. Paldies! nesen. Jūs eh, vēl strādājāt, eh, respektīvi pēdējos gadus strādājot SRB, eh, vēlos jums prasīt konkrēti par Banko Populāru gadījumu un juridiskajiem jautājumiem saistībā ar šīs bankas noregulējumu lēmumu, kā arī problēmas saistībā ar caurskatāmību. Uh, grūtības eh, piekļūt papildu ziņojumiem, uz kuriem pamatojās noregulējums. Es vēlos norādīt uz vairākām problēmām ar caurskatāmību, kas nu jau lēnām pārvēršas juridiskās problēmās, ja es pareizi saprotu SRB juridiskā dienesta informāciju. Thank you. Paldies! Tik tiešām pēc banko populāra noregulējuma eh, lēmuma eh, bija pieprasījumi piekļūt dokumentiem, un tas tika tolaik rūpīgi eh, vērtēts, un zināma caurskatāmība ir nodrošināta. Tomēr iesaistītās puses ir apstrīdējušas uh, šo caurskatāmību, sakot, ka tā ir nepietiekama. Un pāris mēnešu pēc lēmuma mēs esam snieguši papildu informāciju. Pirmajā lēmuma pieņemšanas laikā mēs izvērtējām e, iesaistītās puses, viņu intereses un caurskatāmību, jo svarīga ne tikai caurskatāmība, bet arī finanšu stabilitāte, kā arī citas intereses, kas ir jāizsver. Un tas ir, manuprāt, pamatoti Bet, kā jūs pareizi norādījāt, ir prasīta lielāka caurskatāmība, un tas arī ticis īstenots. Jā, tas rada, e, tas šobrīd jau rada problēmas saistībā ar tiesvedību. Apelācijas e, panelis e, pieņēma lēmumu palielināt caurskatāmību, tas arī ticis ir īstenots. Tāda ir situācija. Un e, šobrīd, skatoties atpakaļ, vai vajadzētu būt caurskatāmākiem jau no paša sākuma, to ir grūti izvērtēt šobrīd, jo tas bija pirmais e, noregulējuma gadījums. Ietvars prasa, lai esam ļoti piesardzīgi. Domāju, ka tā bija pamatot pieeja. Un apelācijas e, panels vēlāk mainīja savu nostāju, prasot lielāku caurskatāmību. Mēs tā arī darījām. Labi, Luis Garikāno Reņū. Sorry, man jādarīja, bet uh, eh, mistake was uh, eh, made the president from uh, eh, Venezuela Guaido. Jūs atva... I will um, ask about your view on the adequate. Jā, vēlējos prasīt par SRB intervences adekvātumu. Vai tas ir pamatoti, ka SRB tik piesardzīgi rīkojas, izvēloties nepiedalīties, respektīvi, kā publisko interešu um, kritērijs nav, izpildi, nav izpildīts daudzos um, banku maksātnespējas gadījumos? Vai nevajadzētu SRB lomu palielināt juridiskiem līdzekļiem? vai arī precīzāk formulējot, vai nevajadzētu piespiest SRB rīkoties. Vai nevajadzētu mainīt publisko interešu testu tādā veidā, ka SRB būtu jāiejaucas un noregulējums būtu pamatu risinājums, nevis likvidācija. Varbūt parlamentam vajadzētu apņemties eh, pārveidot BRRD un mainīt šo kritēriju. Jā, es saprotu, ka jūs atbildēsiet, ka mēs vēlamies eh, harmonizēt likvidēšanu. Nē, nedomāju, ka um, likvidācijas harmonizēšana būs kaut kas tāds, ko mēs pieredzēsim vēl savā dzīves laikā tad varbūt eh, SRB ir jāatrod veids, kā apiet šo procesu, lai nodrošinātu vienotas spēles noteikums, pāraujot šo līkni, eh, šo saiti starp eh, valsti un bankām. Ja valstīm ir jāglāba savas bankas, tikko liela banka nonāk problēmās, mēs atkal atgriezīsimies 2012. gadā. Un paldies jau iepriekš par jūsu atbildi. Thank you very much for your question. Paldies par jūsu jautājumu. Ļoti interesants temats. Daudz jautājumu, centīšos atbildēt uz visiem. Attiecībā uz SRB lēmumiem par noregulējumu un e, lēmumu, ka publisko interesu kritērijs nav izpildīts un ka banka ir likvidējuma saskaņā ar nacionālajiem maksāt nespējas noteikumiem. Uh, Tas ir saistīts ar juridisko ietvaru, kur skaidri nosaka, ka nacionālās eh, procedūras ir pamatrisinājums, un tikai tad, ja tiek izpildīti citi kriteriji, tad eh, ir nepieciešams noregulējums. Vai nepieciešams mainīt SRB lomu, man ir grūti atbildēt šo jautājumu. Jā, varētu precizēt eh, šo kriteriju par publiskajām interesēm padarot varbūt skaidrāk to, kad ir nepieciešams bankām noregulējums un kad nē. Pašreizējais ietvars garantē līdzsvarot pieeju, manuprāt, ir grūti paredzēt nākotni. Daudz kas ir atkarīgs no tā, ar kāda veida problēmām mēs saskarsimies, vai SRB būs iemesls noregulēt kādu banku, jeb tas atkal būs nacionālās maksātnespējas uh, likuma jautājums. Līdz ar to eh, uz jautājumu par SRB lomu ir grūti atbildēt, bet jums taisnība varētu būt nepieciešami mainīt kritēriju par publiskajām interesēm. Tas automātiski nozīmēs, ka eh, slieksnis tiktu pazemināts, un tad vieglāk varētu nu, nonākt līdz noregulējumam, biežāk iesaistot SRB un mazāk paļaujoties uz nacionālajiem maksātnespējas režīmiem. Uh, Tas tiešām ir likumdevēja rokās, man grūti par to lemt. Es saprotu, ka ir bijuši vairāk negatīvu lēmumu, atstājot to visu nacionālā ziņā. Nu, tas ne, neko nepasaka par nākotni. Par eh, maksātnespējas harmonizēšanu, nu, es skatos uz to mazliet uh, pozitīvāk nekā jūs, bet mēs, protams, esam atšķirīgās uh, pozīcijās. Es gan esmu mazliet eh, optimistiski vēl noskaņots, ka mēs redzēsim pozitīvu attīstību šajā jomā. Diez vai tā būs pilna harmonizēšana vai Eiropas Savienības administratīvas, uh, eh, administrēšanas režīms bankām. Paldies! Paldies! Ernests Urtas un Zaļie! Thank you so much. Uh, two concrete questions. Uh, well, uh, as I... Paldies. Divi konkrēti jautājumi. Jūs kā vicepriekšstādājs atbildēsiet arī par vienotā noregulējuma fondu. Un uh, mans jautājums ir par pamata uh, lēmumu, kas atceļ uh, trīs šos eksante lēmumus no 16. gada. Kādas mācības šī, šī pieredze jums ir, ir, ir, ir devusi? Un joprojām par Banko populāru Šī pagājušā gada decembrī lēmums par kompensāciju izmaksu, maksu, izmaksāšanu akcionāriem atkal tika atlikts, kaut arī pats noregulējums tika noslēgts 17. gadā, ir 20. gads jau pienācis, un, un, un, un process tiek vilcināts, un es gribētu zināt, kāpēc. Uh, vai e, šeit gadījumā nav nu, tāda nolaidība vai uzticētā pienākuma nepildīšana. Paldies! Paldies! Par šiem 16 pamata lēmumiem. Tiesa tā tad ir anulējusi lēmumu e, par trīs bankām, kas nozīmē, ka ir nepieciešams pieņemt jaunu lēmumu. Uh, Tā ir tāda tehniska procesuāla lieta, un mēs e, veidojot savu organizāciju ļoti tā akūti apzinājāmies to, cik svarīgi ir lēmumus pieņemt maksimāli precīzi un korekti, un e, esam tātad korporatīvo lietu sekretariātu komplektējuši un, un, un, un mēģinājuši izveidot e, tā, lai tas būtu rīcības spējīgs, bet iesākumā situācija tiešām bija, bija nu, tāda nedaudz saspringta. Uh, tīri no juridiskā viedokļa mēs eh, pirmkārtām raudzījāmies, lai visi aprēķini būtu pareizi. Kā rezultātā radās situācija, ka process nebija pietiekami tā, tā nobruņots un, un, un, un uh, noformulēts līdz ar to, nu, tiesa to, to arī attiecīgi novērtēja. Un nu, no tā arī esam izdarījuši attiecīgu secinājumus, proti, ka mums ir nepieciešami pietiekami resursi, eh, lai mūsu pieņemtie lēmumi būtu nu, tādi tiešām necauršaujami. Par eh, Banko Populāru ir bijis sākotnējais vērtējums, eh, ir respektētas tiesības starp uzklausītiem, bet šai gadījumā saņēmām neparasti daudz komentāru, kurus e, noteikti visus izskatīsim, izvērtēsim, izsvērsim. Un tas ir process, tas ir process, kas mums ir prasījis laiku, piepūli, pamazām tuvojamies e, finišam. Un mm, gada beigās e, tātad nācām klajā ar paziņojumu, ka, ka esam jau šai finišu taisnē. Un, un Tātad uh, uzklausīšanas tiesības uh, ir būtiskas. Tik daudzi vē, ir vēlējušies izteikties, mm, un, un uz to ir jārieģē, tas ir jāņem vērā, un tas neapšaubāmi prasa uh, laiku. Mēs to cenšamies darīt pēc iespējas raiti, uh, veikli, bet uh, nu, nedrīkstam arī to darīt nevērīgi. Uh, tas ir. Mm, process, kuram noslēdzoties tad tiks izdarīts secinājumi un pieņemts lēmums. Paldies! Paldies, un, nu, ja jums, ja jūs to vēlaties, tad eh, jūsu rīcībā ir trīs minūtes noslēguma vārdiem. Jā, eh, nu paldies. Eh, tiešām paldies par uzaicinājumu būt jūsu vidū, ar jums aprunāties. Ceru, ka esmu sniedzis izmaļošas atbildes uz jūsu jautājumiem, tīpaši par šiem 16 eksante lēmumiem. Eh, banku, grimstošu banku glābšana un, un, un adekvāta noregulējuma eh, procedūra sistēma ir mūsu visu interesēs, kā pilsoņiem, kā patērētājiem, kā uzņēmējiem, un es esmu gatavs arī eh, nākotnē šo darbu godprātīgi darīt ar apņēmību, kā vicepriekšsētājs uzņemot pilnu atbildību par man uzticētajiem pienākumiem un to izpildi. Uh, Eh, dodot savu ieguldījumu eh, kvalitatīva, vērtīga, efektīva vienotā noregulējuma mehānisma eh, izveidē un iedzīvināšanā Eiropā. Paldies! Paldies! Līdz ar to varam noslēgt šīs pēcpusdienas sesiju un atsākt to rīt pulkstens deviņos, tiekoties apvienotajā Ekon un NV sanāksmēm.